Paldies, komisāra kungs. Līdz ar to debatas par šo jautājumu ir beigušās, un nākamais darba kārtības jautājums ir jautājums, uz kuru jāatbilst mutiski - struktūra fondu pārplānošana, lai uzlabotu jauniešu bezdarba apkarošanu un palīdzētu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Vispirms došu vārdu Hidneres kundzei 5 minūtes, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! godātie kolēģi, godātais komisāra kungs. Vispirms gribu vēlreiz atkārtot, ka mums ir um, jāsaprot, ka ir jānodrošina izaugsme Eiropā, un mēs to atkārtojam un atkārtojam no jauna, ka budžeta konsolidācija ir jānotiek tā, lai izaugsme netiktu kavēta, bet mēs redzam, ka ja turpināsies stagnācija, tad Eiropas uh, izaugsmes spējas, ieskaitot uh, ražošanas potenciālu, darba spēku potenciālu, tiks apdraudēts un netiks pilnībā izmantots. Ir jābūt politikai, kas gūst atspoguļojumu arī veidojot budžetu. Un, uh, mēs uh, pieņēmām, mēs zinām, ka 82 miljārdi eiro ir uh, um, kopējais vēl pieejamais finansējums, kas ir paredzēts šai, šim ja, sektoram, par ko mēs tagad uh, runājam. Un mēs esam atklājuši, uh, ka šī nauda, šie 82 miljārdi ir nevis neizdota nauda, bet līdzekļi, kas vēl nav apgūti, jo e, šī nauda vēl līdz šim nav sadalīta pa noteiktiem uh, projektiem un nav piesaistīta noteiktiem projektiem. Un, uh, izskatās, ka šis process var ievilkties līdz finanšu perspektīvas beigām un var gadīties, ka dalībvalstis var mm, to varētu uztvert kā mudinājumu uh, kavēties ar uh, naudas apgūšanu līdz 2013. gada beigām. Tā pašā laikā mēs redzam, ka um, projekti tiek uzsākti, tie tiek plānoti un tiek arī slēgtas vienošanās un uh, notiek uh, eh, saistību uzņemšanās. Un ņemot vērā to, ka kohēzijas politikas prioritāte ir izaugsmes veicināšana, uh, ir jāatzīst, ka pašreizējais kohēzijas politikas potenciāls nav pilnībā izsmelts, runājot par um, šī potenciāla iespējām uh, samazināt bezdarbu. Pašreizējās finanšu perspektīvas laikā mēs redzam, ka dalība valstis nav pilnībā spējušas uh, piedāvāt uh, konkrētus uh, pasākums, konkrētus projektus darba um, tirgus attīstīšanai. Un mēs atbalstām komisijas centienus pārvarēt krīzi uh, un piedāvājot pasākumus uh, stagnācijas pārvarēšanai. Mēs cieši sadarbojamies ar komisiju un padomi un cenšamies izstrādāt uh, riska dalīšanas instrumentus, kas būtu piemēroti arī krīzes situācijā. Un kaut mēs visi saprotam, ka naudas apgūšanas problēmas pastāv dažādās valstīs. Mēs augstu vērtējam komisijas centienus palīdzēt Bulgārijai, Rumānijai, Itālijai, Grieķijai un uh, ceram, ka arī turpmāk tomēr struktūra fondi tiks apgūti sekmīgi. Grācie, Paldies! Un tagad došu vārdu komisāram Hānam. Paldies, godātie uh, deputāti. Paldies par šo jautājumu. Tā ir iespēja pastāstīt jums par to, kāds ir reģionālās politikas izaugsmes potenciāls. Vispirms gribu norādīt, ka reģionālā politika vienmēr ir tās mērķis vienmēr ir bijusi izaugsme, un tomēr eh, šajos laikos ir jāapzinās, ka ir ļoti, ka izaugsme ir vienkārši prioritāte numur viens Eiropā, un mums ir jācenšās visiem spēkiem pārvarēt recesija. Uh, Un šajā kontekstā es sevišķi gribu pievērsties diviem jautājumiem. Viens ir mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts, un otrs - ārkārtīgi augstais jauniešu bezdarbs dažās dalību valstīs, kas dažās valstīs sasniedz pat 50% attiecīgā vecuma grupā. Mums ir jābūt uh, iespējām situāciju uzlabot Mums ir 23 miljoni mazo un vidējo uzņēmumu un te pašā laikā vairāk nekā 20 miljoni bezdarbnieku. Mums būtībā, varē, ja mēs varētu pierunāt katru mazo uzņēmumu pieņemt darbā vēl vienu cilvēku, tad problēma ar bezdarbu arī būtu atrisināta Un tāpēc Eiropas Savienības padoma 30. janvārī ļoti pareizi ir norādījusi, ka tālākajos gados mums būs jādara daudz vairāk un jāstrādā daudz aktīvāk, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus, jo ilgtermiņa stabilitāti nav iespējams nodrošināt, ja nebūs nodrošināta ilgtspējīga izaugsme. Uh, Tāpēc valsts un valdību vadītāji lika priekšā līdzekļus, kas nav piesaistīti noteiktiem projektiem. Un tie tātad kopā ir šie vairāk nekā 80 miljārdi eiro. Šis, šis iespējamais līdzekļu izlietojums ir vēlreiz jāizanalizē, lai šos līdzekļus varētu piesaistīt programmām, kas domātas maziem un vidējiem uzņēmiem un jauniešu bezdarba pārvarēšanai. Šobrīd tas vēl nav noticis, tāpēc mums ir iespēja vēlreiz pāanalizēt, vai mēs varam uzlabot līdzekļu uh, sadalīšanas struktūru vai metodiku, lai sevišķi palīdzētu tām valstīm, kurās grūtības ir vislielākās un kur uh, jauniešu bezdarbs ir vislielākais. Ir jābūt iespējai kritiskos laikos izmantot visas pieejamās iespējas, un mēs esam dalībvalstīm iesnieguši piedāvājumu, dalībvalstis uz to ir reaģējušas, un turpmākajās nedēļās un mēnešos jo sākot ar marta sākumu notiks konkrētas pārunas dalību valstīs, bet uh, es gribu uzsvērt, ka uh, tas ir dalību valstu ziņā, kādas programmas tās izvēlēsies atbalstīt. Un, protams, paturot prātā, ka jauniešu bezdarbs ir akūta problēma un atbalsts maziem un vidējiem uzņēmiem ir nepieciešams. Tāpēc gribu teikt paldies Eiropas parlamentam par atbalstu un uh, jūsu iesaistīšanās ir palīdzējusi arī uh, izmainīt pamatregulu attiecībā uz pašfinansējuma likmi. Mūsu ikdienas darbs ir uh, raudzīties, vai tas, ko mēs darām, atbilst dalību valstu akūtajām vajadzībām, un tieši ar to mēs komisijā arī nodarbojamies. Un um, paldies Eiropas parlamenta atbalstam par ieguldījumu šo divu smago problēmu risināšanā. Paldies! Grazie, komisāri, ora. Paldies. Paldies komisāram. Un tagad politisko grupu vārdā uzstāsies sekojoši runātāji. Eiropas Tautas partijas vārdā Vannistālroja kungs lūdzu. Priekšsādātājs kundze, komisāra kungs, targie kolēģi un kolēģis. Šovakar runa iet eh, par to, ka jārada vairāk skaidrības. Kā jau Hībners kundze teica, tas jau ir jautājumā ietverts. Ir jākonstatē, kā komisija 82 miljārdus ir varējusi piešķirt MVU atbalstam un jauniešu bezdarba apkarošanai. Pirms pusotras nedēļas jūs viesojāties Nīderlandē. Mēs varējām jums parādīt, kāda ir situācija tīri praktiski, jo ir partneri, kas tieks ar universitātēm, reģionu pārstāvjiem, pašvaldību pārstāvjiem. Un galu galā runa neiet viss par eh, kādu eiro, bet eh, vairāk eiro izmantošana un plānošana notiek 3-4 gadus eh, iepriekš. Un mans pārstāvētā valstī jūs redzēt, ka šīs programmas 2012. un 2013. gadam jau ir noformulēts šeit vairs neko tā īpaši nevar mainīt, kas nozīmē, ka mm, pašfinansējums un līdzfinansējums uh, jau ir noteikts, un tie, kas eh, šīs naudas ir nolēmuši maksāt, tad viņiem ir jābūt arī noteiktai uzticībai tam, ka līdzekļi tiks tā izmantot kā plānots. Un kā tad šie 82 uh, eh, miljardi, vai viņi pēc diviem gadiem vēl būs, vai kaut kāds grāmatvedības triks, vai kā tad tas ir iespējams? Vai jūs eh, attiecībā uz katru valsti varētu nosaukt skaitļus, kādi ir Vācijai, Francijai, Nīderlandai paredzēti un tā tālāk? Laikrakstos ir rakstīts, ka milzīgs daudzums projektu ir radušies, kas nav īstenoti, un kohēzijas un struktūra fondos ir ļoti daudz līdzekļu. Es to redzu savādāk, es to esmu pielīdzējis atšķirīgi. Pasakiet mums tiešām, kādas ir manevrēšanas iespējas. Paldies! Paldies! Tagad sociāldemokrāta vārdā Krēls kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Es gribu trīs punktus pieminēt. Pirmkārt, es um, ārkārtīgi pozitīvi vērtēju to, ka komisija ir pievērsusies um, jauniešu bezdarda apkarošanai un uh, to definējusi kā prioritāti. Radīt nākotni un cerību jauniem cilvēkiem, tas ir ļoti būtiski mūsu uh, izpratnē. Uh, Otrakārt, es ļoti atzinīgi vērtēju to, ka komisija aizvien vairāk redz to, ka ekonomikas krīzes laikā ne tikai tāda strikta e, ekonomējoša politika jāīsteno, e, bet arī investīcijas ir nepieciešams. Un, protams, ka MVU ir pirmajā vietā, jo tie rada visvairāk darba vietu un mūsu ekonomiskā attīstībai tie ir vissvarīgākie. Un treškārt, pavisam skaidri un atklāti gribu jautāt, tā kā raksta laikraksti, Barozo kungs ir radījis iespaidu, ka viņš 82 miljardus eiro var atrast šajā Eiropas Savienībā. Ar domu, ka kohēzijas politika šā kā tā nu, nav pareizi izmantota un ka to varētu tieši tagad šos līdzekļus izmantot, lai atbalstītu MVU un jauniešu bezdarba apkarot. 82 miljārdi eiro, tā ir gandrīz ceturtā daļa no visa kohēzijas uh, fonda budžetu līdz 2013. gadam, bet man, cik zināms, tad šī nauda ir jau um, noteikti noteiktiem projektiem. Un kā tad to darbu tagad organizēs? Citi reģioni teiks, jā, nu mēs pavisam savādāk uh, rīkosimies, un varbūt mūsu reģionā ir kaut kas savādāks, mums varbūt nav tik augsta bezdarba, jauniešu bezdarba. Uh, situācija un līmenis, tad mēs citiem līdzekļiem un citiem mērķiem to izdosim. Nu, situācija ir samērā neskaidra. Kas tad tagad notiks? Programmās iesaistīties vai mums tagad atņems naudu? Kas notiks? Kohēzijas politika ir ārkārtīgi veiksmīga. Tā ir visvairāk un vislabāk redzama pilsoņiem, un viņi to vislabāk arī saprot. Tā rada uzticību. Un ja mēs ar tādiem nenoteiktiem uh, izteicieniem, ka nauda ir palikusi pār, tad mēs radam iespēju, ka šī politika nav bijusi veiksmīga līdz šim. Un ka pāris miljārdus vienkārši tā var atrast, tad nu, tas nerada papildus uh, uzticību, bet gan tikai papildus nedrošību. Un it īpaši domājot par to, ka padome mūsu šī gada budžeta sarunās uh, maksājumus neveic tā, kā komisija un parlaments ir uzskatījuši par pareizi. Un saskaņā ar man, rīt, manā rīcībā esošu o, informāciju 15 miljārdi eiro vēl ir nepieciešami projektiem, kas ir a, noslēgti, bet tikai 5 mil, a, miljardi ir a, mūsu rīcībā, tad nu, es brīnos par to, kā var šādu iespēju radīt, ka dalībvalsts ir gatavas papildus līdzekļus maksāt. Uh, Es domāju, ka šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs patiesi pareizo politiku turpinātu īstenot un atbalstīt tās valsts, kurās ir augsts bezdarbs, bet mēs nedrīkstam cilvēkus vēl vairāk nostādīt sarežģītā situācijā jau tā grūtā laikā. Paldies! Paldies tagad Alde grupas vārdā Manesko kundze divas minūtes. Propunerea Comisiei Europene de a... Paldies! Eiropas komisijas priekšlikums eh, piešķirt vēl neizmantoto struktūru fondu līdzekļus MBU atbalstam un lai mazinātu bezdarbu jauniešu vidū, ir apsveicams. It īpaši tad, kad ekonomiskā krīze šo problēmu ir sāsinājusi. Lai varētu nodrošināt ekonomikas izaugsmi, ir jāatbalsta MVU tās dalībvalstis, kuras nav paveikušas fondu absorbēšanu, tām ir jānosaka prioritātes attiecībā uz Eiropas fondu eh, piešķiršanu. Taču, kā jūs zināt, eh, šis nav pirmais pretkrīzes pasākums. Manas valsts valdība, kas varbūt ir ar nevisai spožu snieguma fondu absorbēšana, parāda, ka Šie fondi vienmēr ir tikuši pienācīgiem mērķiem izmantoti. Tāpēc fondu izmantošana lielā mērā ir atkarīga no nacionālām valdībām, kurām ir jāizmanto attiecīgs ietvars, lai varētu šos pasākumus e, īstenot un nodrošināt pozitīvu rezultātu. Es domāju, ka ir jāsniedz skaidrs atbildes uz visiem regī komitejas uzdotajiem jautājumiem un arī jāsniedz atsevišķi precizējumi. Piemēram, kā Eiropas komisija ir iecerējusi atbalstīt nacionālās valdības? Un kādi pasākumi ir attiecībā pret tām, kas neveic pret krīzes noteiktos pasākumus? Un kāda ir pasākuma paredzēta, lai valdības pareizi pārvaldītu piešķirtos līdzekļus, tā skaitā, lai atbalstītu MVU un mazinātu jauniešu bezdarbu? Jūs uzsverat astoņas valstis, kur ir ļoti augsts jauniešu bezdarbs. Rumānijā, komisār, šī problēma ir īpaši asa. Jums tas ir jāzina, un Rumānijas pilsoņi vēlas zināt, vai Rumānijai piešķirtie līdzekļi tiks pārdalīti citām valstīm. Tas būtu ļoti žēl. Paldies! Grazie per il gruppo verde, l'onore. Paldies. Tagad zaļo vārdā Šreiters kundze. Pusotru minūti. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es uh, atzinīgi vērtēju to, ka padome ir pārņēmusi parlamenta priekšlikums un ir nākusi klajā ar plāniem, uh, lai apkarotu jauniešu bezdarbu. Barozo kunga uh, piedāvātie jeb, nu, drīzāk tāda, tā kā citāts izmantotā jauniešu bezdarba apkarošanas programma ir radusi atbalstu arī šeit parlamentā. Bet atšķirībā no viņa, es domāju, ka vairāk uzmanības jāpievērš tiem jauniešiem, kuriem neklājas uh, labi. Un tam ir vajadzīgs necentralizētas programmas. ESF naudai jāpaliek vietās un jāizmanto šo naudu uh, tā kā vietējās iestādes uzrakst, uzskata to par vajadzīgu. Tas ir tas, ko gribētu teikt Barozo kungam. Mūsu politiskā grupa atbalsta arī padomes lēma par zaļo ekonomiku. Tā arī bija zaļo iniciatīvas ziņojums, kuru pirms gad, diviem gadiem šeit plenārsēdē pieņēma ar plašu vairākumu. Tādēļ arī mūsu prasība struktūra fondu pārplānošanā ievērot to, kur ir nepieciešams uh, izmaiņas un ievērot arī to, ka zaļā ekonomika ir nepieciešama mazajiem vidējiem uzņēmumiem, tad šī līnija būtu mm, vajadzīga un naudu nedrīkst vienkārši izmest pa logu. Ir vajadzīgi ilgspējīgi projekti, no kuriem arī nākošās paudzes vēl varētu gūt labumu. Paldies! Paldies! Tagad uh, goe vārdā Omarjē. Kungs. Priekšsēdājs kundze, komisāra kungs, bet vai ir uh, normāli tas, ka līdzekļi tiek pārdāvēti? Mums saka, ka 82 miljārdi eiro fondos nav tikuši izmantoti un netiks izmantot līdz 2013. gadam, un mēs uh, prasam tad Un mums, mums uh, prasa ticēt šiem vārdiem. Bet nu, kā tad ir iespējams teikt ar uh, pārliecību, ka 2012. gadā ka uh, šie līdzekļi netiks izmantoti pirms uh, programmu uh, beigšana, uh, nu, izcešanas laika? Es gribu teikt, ka neviens no reģioniem, kuriem sākotnēji ir piešķirts šīs naudas, uh, to nedrīkst nevienu no šiem reģioniem sodīt uh, līdzekļus pārstruktūrizējot, pārdalot. Uh, Un vai eh, būtībā nu, neiet runa par to, ka taupības politikas eh, sekas vienkārši tiek tā, tā kā nu, klīdinātas vai eh, aizmālētas. Ir absolūti nepieciešams jauns resurss mobilēt. Un šie jaunie resursi ir nepieciešami, lai finansētu izaugsmes uh, politikas un jauniešu bezdarba mazināšanas politikas. Runājot par šiem jaunajiem līdzekļiem, es domāju par banku operāciju uh, nodokli, ko mums soli jau ilgu laiku un kas aizvien vēl ir tikai vēl konkretizējams. Paldies! Paldies! Un tagad pārējie runātāji. Pirmais uzstāsies Celerkungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, targie kolēģi. Es brīnos, ka mums visu laiku jāatgādina, nu, ko mēs uh, saprotam ar uh, kohēzijas un struktūra politiku. Kohēzijas un struktūra politika ir viena no centrālajām politikām Eiropas uh, Savienībā. Un definīcija ir tāda, ka tai ir jāveicina kohēzija sociālā un ekonomiskā, tai jāveicina izaugsme, nodarbinātība uh, nelabvēlīgos reģionos. Tas, ka kohēzijas politika ir nepieciešama, tas ir pierādījies tieši krīzes gados. Daudzos reģionos situācija būtu vēl daudz sliktāka attiecībā uz ekonomisko attīstību, ja šie līdzekļi nebūtu pieejami. Struktūra fondu pārdalījums uh, balstās uz operacionālām programmām, uz to tika norādīts un tiek aprakstīta attiecīgo reģionu veicināšanas spēja. ES un reģioni sadarbojas, tās ir partnerattiecības, un šādi tiek veidota patiesa Eiropas pievienotā vērtība. Atbalsts un veiksme balstās uz to, ka problēmas ir, programmas ir uzticamas un finansējums drošs. Un tādēļ aizvien brīnos par to, ka gan, gan dalībvalsts, gan arī komisija mēģina struktūru fondu līdzekļus, nu gluži tā kā krājkasīti, izmantot aktuāliem mērķiem. Tas neatbilst kohēzijas un struktūra politikas patiesajiem mērķiem, un tas apgrūtina to situāciju, kas reģionos ir izstrādājis ilgtermiņa stratēģijas. Protams, ka jauniešu bezdarbs ir uh, jāsamazina un ekonomikas izaugsme jāveicina, bet to varēs sasniegt tikai tad, ja partnerattiecības starp reģioniem, dalībvalstīm un komisiju tiks saglabāts, kā arī visi iesaistītie reģionos uh, tāda arī paliks, jo tikai viņi zina, kas īsti šajos reģionos ir nepieciešams un kā jārīkojas. Kohēzijas un struktūra politika ir vienojoši, ir tā saikne, kas vieno, kas ir solidāra Eiropas Savienība, un šādi solidārā Eiropa reģionos ir redzama, un to nevajadzētu vienkārši politiski ātru uh, mērķu un risinājumu dēļ apdraudēt. Paldies! Paldies. Tagad uh, minūte 30. Irigoves Peres. Paldies, priekšsēdētāji, godamie kolēģi. Mēs vēlamies, lai jauniešiem būtu nākotne, un arī vēlamies, lai tiktu mazināts bezdarbs jauniešu vidū. Manā valstī piekdienā tika pieņemti likumi, kas eh, vēl vairāk apgrūtina jauniešu situāciju. Manā valstī jauniešu bezdarbs eh, ir eh, jauniešu vidū ir 49%, salīdzinājumā ar 23% Eiropas Savienībā. Ļoti daudzi no Spānijas jauniešiem ir ar labu izglītību, tomēr nevar atrast darbu. Mēs atbalstam to, ka ir jāveic pasākumi, lai atbalstīt MVU, it īpaši jauniešu izveidotās MVU, un lai palīdzētu jauniešiem atrast darba vietas. Es eh, uzskatu par prioritāru eh, apmācību pielāgošanu darba tirgus prasībām un Eh, ir nepieciešams stimulēt inovācijas, tāpat arī mudināt uzņēmēju darbības garu un jauniešu mobilitāti. Vai komisija varētu paskaidrot, kā tiks sadalīti, eh, sadalītas tās summas, kas ir pienākošās Spānijai? Un cik procenti no 82 miljardiem eiro, kas ir jāpiešķir? cik ir paredzēti Spānijai, cik procentu, un kā komisija ir iecerējusi integrēt vietējās pašvaldības un sociālos partnerus darbības plānos. Komisārkungs, es eh, sagaidu eh, ātru reakciju no komisijas puses, jo laiku vairs nedrīkst zaudēt. Paldies! Grazie! Mm, Paldies! Vienu minūti tagad te ir ar kungam. Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi. Tā bija liberāļu iniciatīva, kurā mēs norādījām, ka valstu uh, uh, naudas apgūšanas kapacitāte dalību valstīs ir vāja, un mēs arī norādījām uz iemesliem, un tagad komisijai ir jāsāk rīkoties. Mēs atbalstam komisiju Dienvidu valstīs, Rumānijā, Bulgārijā, Grieķijā, Itālijā ir jāveic līdzekļu pārvirzīšana, lai piedāvātu jauniešiem apmācību, profesionālu apmācību un mazinātu jauniešu bezdarbu. Ir jāizveido kapacitāti, lai naudu varētu apgūt, jo pilsoņiem rodas iespējas, ka, piemēram, Grieķijā um, ekonomika nefunkcionē un uh, valdība pieņem pasākumus, kas netiek īstenoti. Un mums nevajadzētu tagad spiest uz gāzi, gāzes pedāli. Tagad mums ir jāmaina, uh, jāpārslēdz ātrums, lai reālā ekonomika var sākt attīstīties, lai uzlabotos konkurētspēja un problēma tiktu um, risināta pašā saknē. Paldies! Mirandas kundze lūdzu. Priekšsēdētāji. Šobrīd Eiropā ir vislabāk izglītotā jauniešu paudze, vislabāk sagatavotā visos laikos, bet arī tajā pašā laikā paudze, kam ir vismazāk darba vieta un vissliktākās darba vietas. Ko mēs nepareiz darām no Eiropas publiskās pārvaldības šobrīd, kad mēs diskutējam par kohēzijas politikas reformu, nodarbinātības līmenis jauniešu vidū? varētu būt viens no nākotnes rādītājiem, kas jāņem vērā. Nākotnes kohēzijas politikai ir jāņem vērā arī darba vietu izveidošana. Nav nekā steidzamāk, ir tīpaši valstīs, kur pusi no jauniešiem vecumā zem līdz 25 gadiem noteikti būs bez darba ir kvalitatīvi darba līgumi ar taisnīgiem atalgojumiem. Un Spānija šobrīd veido antisociālu darba reformu. Tiek piedāvātas darba vietas, sliktas darba vietas, bezdarbs vai pat emigrācija. Mēs sagaidām vairāk no jums, un krīze nevar būt iemesls, lai piemērotu darba reformas, kas piedāvā praktiski eh, galēju taupību un askētismu. Ļoti daudz uzņēmumu ir bijuši jāslēdz tieši krīzes dēļ. Grāci. Paldies. Nākošais runātājs Ernsts Uzvinu. Dāmas un kungi, es tomēr brīnos tagad, kad Barozo kungs un viņa kolēģi padomē vairākus gadus ir īstenojuši taupības politiku un samazinājuši sociālo pakalpojumu izmaksas, pēkšņi tiek atklāti bezdarbnieki. Uh, Protams, šī tēma ir svarīga, bet uh, vai tā nav tāda mazliet ņirgāšanās, uh, ja mēs varētu jautāt, nu kādā kasē jums ir šie 82 miljārdi eiro, jo projekti līdz 2013. gada beigām jau ir saplānoti. Uh, un mums nevajadzētu tagad uh, izturēties tā kā tādiem burju māksliniekiem, kā ir īrijā, piemēram, kādus padomus jūs dosiet īrijas valdībai jauniešu bezdarba pārvarēšanā, jo tur uh, nauda ir apgūta pilnībā. Protams, ka mums ir vajadzīgi pasākumi. Uh, bet ir vajadzīgi arī reāli līdzekļi, un bez naudas vajadzīgs vēl daudz kas arī cits, piemēram, aizsardzība pret darbinieku atlaišanu un uh, darba vietas, kurās valda cilvēku cienīgi apstākļi. Un tas, kas mums nav vajadzīgs nākamajā uh, atbalsta periodā, mums nav jābūt uh, Uh, tirgus ekonomikas apsvērumiem, kas tiek likti visa pamatā. Grazie, la parola. Paldies. Un tagad uh, vārds Lukačevskas kundzei divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Pašreizējā ekonomiskā situācija un augstais jauniešu bezdarbs liek mums aktīvi darboties, tāpēc es priecājos par to, ka Eiropas komisija un Barozo kungs ir pamanījuši programmu un vēlas pārplānot struktūru fondus, lai palīdzētu maziem un vidējiem uzņēmiem un uzlabotu jauniešu bezdarba apkarošanu. Bet pasākumiem ir jābūt ļoti eh, tādiem raitiem, un vai šie 82 miljārdi eiro tiešām ir mūsu rīcībā, uh, Būtiskais jautājums ir, vai dalībvalsts vēlās pārplānot struktūra fondus, jo pašlaik vairāk nekā 20% jauniešu Eiropā ir bez darba. Tas ir vidējais rādītājs un cīnoties pret bezdarbu ir svarīgi ne tikai apgūt uh, šo atlikušo naudu, bet darīt to ļoti efektīvi. Ir ļoti nozīmīgi, lai apmācības projekti, kas tiek izstrādāti, būtu tādi, lai tie, kas iziet šo apmācību, tiešām arī varētu atrast darbu darba tirgū. Un jāņem vērā arī tas, ka mazie un vidējie uzņēmumi piedāvā daudz inovāciju, uh, Eiropai, un tā pašā laikā mazie un vidēji uzņēmumi vilcinās pieteikties uz struktūra fondu līdzekļiem, jo tas saistās ar ļoti lielu birokrātiju, un šī procedūra ir sarežģīta. Mazie un vidējie uzņēmumi sniedz lielu ieguldījumu IKP un uh, rāda ekonomisko stabilitāti, Tāpēc gribu vērst komisijas uzmanību uz to, ka šobrīd tūkstošiem cilvēku Eiropas Savienībā gaida darbību, konkrētu darbību, un es gribētu jautāt, kā konkrēti jūs vēlties atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, kādas ir jūsu ieceras un kā konkrēti jūs cīnīsieties pret jauniešu bezdarbu, kas joprojām turpina pieaugt. Paldies! Paldies! Vārds Ulfskogas kundzei pusotru minūtu, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Vienas no vissmagākajām sekām ekonomiskās krīzes laikā tā ir tieši tas ir jauniešu bezdarbs. Kā mēs šodien jau dzirdējām, ir dalībvalstis, kurās 50% jaunieši ir bez darba. Pirms 2009. gada Eiropa parlamenta vēlēšanām Barozo apsolīja, ka cīnīsies pret jauniešu bezdarbu un ka tā būs viņa prioritāte, bet šobrīd mēs nemanām, uh, ka tā tas arī būtu. Ļoti daudz, kas tiek gaidīts, vajadzības ir ļoti liela, situācija ir akūta un ir nepieciešams rīkoties. Mēs nevaram uh, atstāt uh, nelaimē jauno paudzi. Tagad mūsu rīcībā ir gandrīz 100 miljārdi eiro. Būtu ļoti labi, ja to varētu izmantot kaut gan um, laika, tā kā it kā vairs nav daudz. Bet kāpēc šī nauda tiek ņemta no struktūra fondiem? Uh, vai tas nozīmē, ka tie hierarhijā atrodas viszemāk, eh, pašā apakšā, kuru visvieglāk ir iespējams veikt tādu fondu naudas pārvirzīšanu? cik eh, ilgs laiks būs nepieciešams. Šobrīd Eiropas jaunieši ir tuvu izmisumam. Paldies! Tagad vārds Krizogelos kungam viena minūte, lūdzu. Pastāv pretruna. Mēs runājam par sociālo kohēziju un te pašā laikā tiek īstenot politika un to īsteno Eiropas komisija, kas ir novedusi pie um, bezdarba palielināšanās Jūs zināt, ka Grieķijā, piemēram, jau ir 48% jauniešu bez darba. Jaunais memorands paredz, ka jauni cilvēki, kas ir jaunāki par 25 gadiem, viņiem ir jāsamierinās ar algas samazinājumu par ceturdaļu. Uh, un viņu alga ir 440 eiro mēnesī par 8 stundu darba dienu. Un eh, tas noved pie tā, ka jaunie cilvēki izceļo no Grieķijas. Vai tas ir tas, ko mēs vēlējāmies panākt ar šo kohēzijas politiku? Uh, kā tas ir saistīts ar pasākumiem, kas ir šajā memorandā, kas ir izdots attiecībā uz Grieķiju, vai ir līdzekļi, kas vēl nav iztērēti un ko varētu veltīt jaunu darba vietu radīšanai Grieķijā un um, mazo un vidēju uzņēmumu atbalstam. Manuprāt, mums ir jāraugās, kāda pasākuma tiek īstenoti Grieķijā, lai pārvarētu krīzi un kā šie pasākumi um, saskan ar citām politikas jomām, piemēram, uh, zaļo, uh, zaļās nostājas veicināšanu. Paldies! Paldies, priekšstādātājs kundze! Matijas kundze! Priekšstādātājs kundze komisija Tagad tā sola pārstruktūrizēt līdzekļus, lai radītu jaunas darba vietas jauniešiem un atbalstītu MVU. Komisija uh, savulaik arī paziņoja, ka tās valstis, kas uh, nav sasniegušas mērķus, kas ir noteikti uh, parādu samazināšanai, ka šie kohēzijas līdzekļi tiks Uh, pat samazināti šādām valstīm. Nu, kā tad tas būs? No vienas puses līdzekļi tiek tā kā piešķirta, no otras puses tā kā samazināti. Uh, struktūra fondu uh, neizmaksāšanu šīm valstīm, piemēram, Grieķija, Portugāla, Īrija un citas valsts, vai šis uh, nostādījums paliek, vai šīs valsts vēl var saņemt struktūra fondus, vai tām ir tiesības sasniegt struktūra fondus, pat ja tās nesasniedz tos mērķus, kādas ir uh, noteikusi komisija. Komisārkungs, lūdzu, atbildiet mums, jo mēs esam jau piekusuši saņemt daudzos solījumus. Paldies! Paldies, nākošais runātājs te Heiras kungs, pusotru minūti. Paldies, priekšstādātājs kundze, komisāra kungs. Aptuveni 23 miljoni bezdarbnieku ir Eiropā, un tas ir uh, par 8 miljoniem vairāk div, nekā 2008. gadā. Lielākā daļa ir jaunieši, kuriem nav nekādas iespējas darba tirgu. Eiropas Savienībā vidēji 24% bezdarbs, ASV 17, Japānā 9 procenti. Mums ir nepieciešami jauni valstiski līdzekļi, lai veicinātu ekonomisko izaugsmu, lai radītu labklājību un radītu darba vietas. Komisija ir paziņojusi, ka Portugāli varētu saņemt tikai 3 miljārdus no struktūra fondiem. Un tikai 14% no tā, kas tagad ir bijis tā kā uh, noteikts. Nu, iet runa par to, ka jāsamazina ir parādi, jāveicina zinātne, pētniecība un darba tirgum ir nozīmīgi, lai tas varētu tikt arī stimulēts un lai varētu uh, jaunie cilvēki rast darba vietas. Tas ir jādara, lai darba tirgus attīstītos dinamiski. Kādi konkrēti pasākumi tiks īstenoti dalībvalstīs, ko ierosinās komisija? Dalībvalstis, eh, tostarp arī Portugāli, taupīšanas eh, fāzē atrodas grūtā situācijā, un kā tad mēs varam radīt jaunas darba vietas un labklājību. Paldies! Paldies, nākošais runātājs. Uh, Tiroljiena kungs, viena minūte. Priekš. Komisārs, priekšsēdētājs, šī iniciatīva ir ar ļoti labiem nodomiem. Izglītības darbam jābūt ir prioritātei e, runājot par mūsu jauniešu nodarbinātību, par investīciju nākotnēm, par kapacitātiem uzturēt dinamisku un noturīgu attīstību. Un tomēr man pastāv ļoti lielas šaubas par Eiropas darbības globālo konsekvenci. Eiropas Savienība nav spējīga rast patiesus risinājumus izaugsmē, ja tā ir apsēsta ar uh, sterīlu asketismu un taupīgu, kas ir tikai ar kā soda pasākums, tad nebūs ne izaugsmes, ne no mūsu MVU, ne no darba vietu mūsu jauniešiem. Tāpat runājot eh, par jauniešu bezdarbu, cīņa pret to ir prioritāte. Kā jūs skaidrot priekšlikumu samazināt par 50% atsevišķus finansējums, kas tiek piešķirt perifēriem reģioniem? Šie reģioni ko jūs apņēmāties saglabāt, šobrīd vairāk nekā jeb citi ir e, pakļauti sankcijām. Kur ir konsekvence, kur ir taisnība? Mēs esam pret šādām, šādu risinājumu, šādām sankcijām. Paldies! Nākošais runātājs Kadek uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms gribu sacīt, ka mēs e, sveicu jūs visus Strasbūrā. Barozo kunga priekšlikums parāda kā to, ka ar šiem struktūra fondiem Eiropai ir svarīgs investīcija instruments, kas ir ļoti nozīmīgs. Un 82 miljārdi eiro, kas vēl no piešķirt periodam 2007. līdz 2013. gadam, varētu tikt novirzīti EBU atbalstam un cīņai pret jauniešu bezdarbu. Tieši tāpat kā eh, Hubners kundze uzdod sev jautājumus par šo summu, iespējams, ka Barozu kungs attiecas uz neprogrammētiem, bet jau sadalītiem kredītiem, kas tiek piešķirti operatīvām programmām. Es šaubos, pa, vajadzētu pārvirzīt šos kredītus, un tas varētu uz vietas nedot tik tādu labumu. Tāpat arī gribu atgādināt to, ka struktūra fondi jau lielā mērā atbalsta MVU un jauniešu um, nodarbinātību. Tam ir jāpaliek kā prioritātei. Un gribu atgādināt eh, kolēģiem Omeržī, ka prezidents Arkozī ir iecerējis finanšu uh, transakciju nodokļu ieviešanu Francijā. Gadījumam, ja jūs to vēl nezinājāt. Paldies! Paldies, un nākošais runātājs Bazēs, kūs pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība nevarēs pārvarēt ar pašreizējo krīzi, ja tā neatbalstīs savus jauniešus, lai tie varētu atrast sev darba vietas vai izveido savas darba vietas un uzņēmumus. Mums ir nepieciešams atbalsts jauniešiem, kuri varētu uzturēt novecojošās Eiropas pensiju sistēmu. Run runājot par nodarbinātības datiem, Rumānijā vairāk nekā 100 tūkstoši jauniešu vecumā līdz 30 gadiem ir bez darba. Vislielākās grūtības e, ir vērojamas pirmās e, darba intervijas laikā. E, Rumānija šim nolūkam nu, ir atvērta 17 miljārdi eiro gadā un ir jāatbalsta ik viens pasākums, lai mazinātu jauniešu bezdarbu. Tāpēc es domāju, ka Tādas valstis kā Rumāna ir jāatbalsta, lai varētu uzlabot Eiropas finansējumu izmantošanu. Un arī līdzfinansējumu līdze, līmeņa samazināšana būtu nozīmīga. Un tagad runājot par 22 miljardiem eiro no Eiropas sociālā fonda izglītības un apmācības programmās, gribu pasvītrot, ka ir nepieciešams paskaidrot metodiku, kāda ir piemērojama lai varētu izmantot Eiropas eh, finansējumu jauniem uzņēmumiem. Paldies, un nākošais runātājs Kēlī uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Viss eh, Lielākais izaicinājums mums ir veidot darba vietas, un vēl viens jautājums ir nodrošināt ekonomisko izaugsmi. Mums ir jādomā par to, cik praktiska ir finansēja pārcelšana no struktūra fondiem uz šo schēmu. Tāpat arī Ernstas kundze uzdeva jautājumu par valstīm, kas jau ir izmantojuši šo struktūra fondus, kā tās var piemērot šādu schēmu. Tomēr 82 miljārdi. Tas eh, nu, eh, nozīmētu, ka apvidēji 3 miljārdi uz katru dalībvalsti šeit paliek pāri. Un mums ir jādomā par sakošām lietām. Pirmkārt, par elastīgumu. Kā mēs varam efektīvi šos līdzekļus īstenot? Mums ir jādomā par līdzekļu novirzīšanu izglītībai, apmācībai, kā arī apmācībai ir jābūt tīri praktiskai un nevis formālai, kas ļoti bieži tiek saņemta valsts aģentūrās. Un visbeidzot, sadarbība starp uh, aģentūrām, valsts aģentūrām un pašiem jauniešiem, kur ir darba meklētāji. Ja mēs to visu varēsim nodrošināt, tad mēs panāksim atšķirīgu situāciju. Paldies! Nākošais runātājs Lavija uz pusotru minūti. Priekšādātājs kundze, godātais komisārkungs, godātie kolēģi. Eiropas uh, Savienības padomas jaunākie secinājumi un tas, ko dara budžeta komisija Eiropas parlamentā, kurā tiek izstrādātas jaunās uh, vadlīnijas, Eiropas budžeta izstrādēji liecina par jaunām prioritātēm. Ir jānodrošina izaugsme, jācīnās pret bezdarbu, sevišķi pret jauniešu bezdarbu. Es ļoti atbalstu šo struktūru fondu pārplānošanu, šo 82 miljārdu eiro pārplānošanu un uh, priecājos par to, ka šo naudu vēlas veltīt mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai. Uh, 50, 85% darba vietu, kas tika radītas līdz 2010. gadam, tika izveidotas mazajos un vidējos uzņēmumos un uh, jaunoja, jaunajām dalību valstīm. Uh, ir jāpiešķir resursi, pieskaņojot tos to izvēlētajām prioritātēm, lai varētu konkrēti um, uzlabot situāciju un uzlabot sevišķi jauniešu situāciju. Es gribētu aicināt komisāru uh, piedāvāt jaunas iniciatīvas, jaunas pasākums, jaunas ceļus, kā uzlabot situāciju bezdarba ziņā. Paldies, tagad lūdzu Nikolesko kundze, propunerea anunțată de comisie este una generoasă. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas priekšlikums ir ļoti dāsns un esmu pārliecināts. Kā ar vislabākajiem nodomiem, taču komisija atzīst, ka šeit nav runa par bloķētu vai iztērētu naudu, bet par līdzekļiem infrastruktūrām, liela mēroga projektiem. Zinām, daļa finansējuma tiek novirzīta MVU un jauniešu programmām, un katrā ziņā šāda pārdalīšana varētu būt noderīga dalībvalstīm, kuras vēlas investēt vairāk šajā jomā. Bet ir jāizdara individuāli izvēle katrā dalībvalstī. atsevišķas bažas un aizdomas, ka varētu tikt pārdalīt līdzekļus, tad dalībvalstīm ir bīstami. Ir jādomā pār iekšēju prioritāšu pārorientēšanu, jo mm, vislielākā problēma ar Eiropas fondiem ir e, līdzekļu trūkums līdzfinansējumam. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole I. Paldies, vārds Higgins kungam lūdzu divas minūtes. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es gribu uzslavēt Hibneras kundzi par šo ļoti nozīmīgo mutisko jautājumu īstajā brīdī. Uh, jauniešu bezdarba ļoti smagi ietekmēja pašreizējā krīze. Šobrīd 10% jauniešu bezdarba ir tikai trīs valstīs - Vācijā un Nīderlandē un daudzās jaunajās valstīs, ieskaitot Čehiju un citas, un e, ļoti slikta situācija ir arī Spānijā, jauniešu bezdarbs ir ārkārtīgi ļoti, ļoti augsts. Mums ir nepieciešams tāds darba spēks, kas var, kas spēj sniegt savu ieguldījumu un uzlabot ekonomisko situāciju. Uh, jaunie cilvēki ir izglītoti, daudz no viņiem ir ieguvuši labu izglītību, bet mēs redzam, ka liela daļa no viņiem, vai tie būtu bakalauri vai maģistri vai pat ar grādiem, izceļo uz Kanādu, uz Austrāliju, uz citām valstīm, jo no mums viņi dzird tikai tādus tukšus solījumus. Un es pilnībā piekrītu manam kolēģim Kelijam, mums ir jābūt elastīgai pieejai, piedāvājot pasākumus un piedāvājot līdzekļus programmu apgūšanai. Mēs nedrīkstam palielināt birokrātiju, kas tāpat jau ir pietiekami sarežģīta. Paldies, vārds Kratsas kundzei, divas minūtes. Paldies, priekšādātāji, godātais komisāra kungs, dāmas un kungi. Mēs diskutējam šodien par jautājumu, kas ir būtisks, jo mēs runājam par jauniem cilvēkiem. Tas ir mūsu eh, cilvēku kapitāls. Turklāt viņi cieši ne tikai Grieķijā, kur krīze ir vissmagākā, Situācija ir ļoti slikta arī Ziemeļvalstīs. Un jāvērtē ne tikai iekšējais tirgus, bet arī notiekošais ārpus Eiropas. Protams, ka ir jāstiprina uzņēmumu situācija un ir jāiesaist jaunie cilvēki, lai viņi var īstenot savu talantu un īstenot savas jaunās idejas. Priekš tā ir nepieciešams ļoti daudz, kas ļoti daudz elementi, un struktūra fondi ir viens no tiem. Mums ir solidaritātes mehānisms un šie 82 miljārdi eiro tagad ir šis pārplānošanas apjoms. Vai tas notiks uh, esošo rīcības plānu ietvaros? Daudzos gadījumos ir tā, ka nevis pietrūks līdzekļu, uh, bet pietrūkst organizatorisko prasmju, lai naudu apgūtu. Cik liela loma situācijā ir jaunajām tehnoloģijām, un man ir jautājums, vai šos līdzekļus varēs izmantot elastīgi. Daudzos reģionos struktūrālās problēmas ir ļoti smagas Citi reģioni cieš no katastrofu sekām. Manā valstī, Grieķijā, ir kaitējums, ko ir nodarījuši dabas katastrofas, vai šos līdzekļus varēs izmantot elastīgi, ir jautājums. Paldies! Paldies! Tagad ir desmit cilvēki, kas pieteikušies brīvajam mikrofonam. Došu visiem vārdu, bet lūdzu ievērojiet uh, runāšanas laiku Nikolašeka kungs. Paldies, priekšādātāji! Barozo kunga priekšlikums pārplānot līdzekļu struktūru fondos un atbalstīt līdz ar to mazos un vidējos uzņēmumus, um, tas uh, to visu klausoties, dalību valstīs rodas šaubas par šīs pārplānošanas jēgu. Pašreizējā situācijā, vērojot, kā tiek apgūti līdzekļi laikā no 2007. līdz 2013. gadam, tikai viena trešdaļa ir uh, apgūti tā, kā tas ir uh, nepieciešams. Uh, ir jāpalielina līdzekļu apguves ātrums un mēs redzam, ka investīcijas šajos grūtajos laikos bieži tiek izmantotas nejēdzīgi. Paldies! Paldies! Tagad vārds Lukačevskas kundzei lūdzu. Runātāja nerunā mikrofonā. Mikrofons nav ieslēgts. Liels paldies, godātā priekšsēdētāja. Es otro reizi šodien lūdzu vārdu. Es nevaru vairs klausīties šīs runas par apmācību. Miljoni eiro tiek izlietoti pilnīgi neiedzīgiem uh, kursiem vai apmācībām. Apmācības uh, veicēji ir ļoti laimīgi, jo viņu darbinieki var ļoti jauki pastrādāt un uh, bezdarbnieki apmeklē šos kursus un viņiem arī ir piedāvāti finansiāli stimuli, lai viņi piedalītos šais mācībās, bet nekādas jēgas attiecībā uz uh, viņus uh, izredzēm darba tirgū, tam visam nav, jo prasmes un uh, iemaņas netiek uzlabotas. Es gribētu jautāt, cik maksā atgriezt vienu cilvēku, atkal integrēt viņu darba tirgū. Un kā ir līdz šim izlietot līdzekļi, kāds efekts tam ir bijis darba tirgū? Paldies! Paldies, Beres kundze. Paldies, priekšsēdētāji komisāri. Tomēr nedrīkst aizmirst to, ka šis priekšlikums ir kā pretsvars tā saucamā zelta likuma pieņemšanai. Un tā šajā jaunajā līgumā nav nekāda nosacījuma, kas būtu labvēlīgs izaugsmē nodarbinātībai, ka no vienas puses jums ir līgums, no otras puses šī deklarācija, kuru jūs eh, eh, šodien sagatavojat, un jūs meklējat labas, eh, labas idejas, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību, un tādā gadījumā es jūs aicinu palūkoties uz parlamentu padarīto, jo mēs esam sagatavojuši ziņojumu par jauniešu nodarbinātību kurā, es domāju, jūs atradīsiet labus priekšlikumus. Runājot par struktūra fondu izmantošanu, tomēr mēs esam nespratnē un, un izbrīnīti par pretrunām kolēģijā. Tā ka no vienas puses mēs vēlamies, kompen, jūs vēlaties kompensēt zelta likumus un mobilizēt e, struktūra fondus, no otras puses sankcionē dalībvalsts. Vajadzētu tomēr izvēlēties, kur tad ir jūsu konsekvence, kā jūs pieņemat. E, kā jūs eh, gribat, lai Eiropas eh, Savienība nostātos uz abām kājām? Vai Eiropas Savienības budžets, vai tajā nav jāparedz mobilizējam resursi atkarībā no attiecīgās konjunktūras, lai vajadzā, varētu veikt pretcikliskus pasākumus. Un šajā gadījumā jūsu priekšlikumi nāko, nākamajai struktūra fondu schēmai būtu piemērot krīzes situācijai, ar ko saskaras Eiropas Savienība. Grazie, l'onorevole Cikau. Paldies, nākošais runātājs Tikau. Grazie. Paldies. Eiropadome apņēmās martā sagatavot vadlīnijas par nodarbinātību dalību valstīs, īpaši uzsvarot konkurētspējas izaugsmi. Ir nozīmīgi veidot labāku Eiropas finansējuma pārvirzīšanu izaugsmai un nodarbinātībai, taču Tas ir jādara katrai valstī atbilstošo griestu ietvaros. Ir jāpiešķir finansējumu dalībvalstīm it īpaši, lai varētu stimulēt nodarbinātību, jauniešu nodarbinātību un ekonomikas darbību un MVU darbību. It īpaši ir jāatbalsta tās dalībvalstis, kas ir fiskālās konsolidācijas procesā, jo šajās valstīs Eh, ekonomiskā krīze ir izraisījusi arī sociālo krīzi. Ir jaunieši, kas nesaņem nekādu bezdarba pabalstu un nekādu citu sociālās palīdzības formu. Mūsuprāt, vajadzētu eh, kā rādītāju izmantot nodarbinātības līmeni un nevis bezdarba līmeni. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole Ferreira. Nākošais runātājs Ferreira. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri Runājot par struktūru fondu reformu, ir nepieciešami precizējumi. Un šeit mēs runājam par retoriku, kas slēpja iepriekšējā neformālās Eiropadomes lēmumus. Runājot par jauniešu nodarbinātību sanāksmē, kas ir izvi, ieviesusi e, aus, asketismu un taupīgas, po, taupības politiku, kas Eh, eh, tā, manuprāt, ir tīrā liekolība. Eiropas komisijas priekšsēdētājs paziņoja, ka visām dalībvalstīm ir 82 miljārdi eiro. 34 miljārdi eh, eiro, jeb 40% no šīs summas vēlētos uh, Eh, vēlas saņemt eh, no Portugāles kā procentu maksājumus eh, Startautiskajam valūtas fondam un citām finanšu organizācijām. Un es domāju, ka vajadzētu vairāk veidot solidaritātes pasākumus, nevis pieļaut šādu propagandu, izspiešanas pasākumus, ka Paldies. Nākošais runātājs Paška. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komik. Paldies, priekšādātāji, godātā. Eh, priekšādātāji, godātie kolēģi, komisārkungs, jauniešiem ir nepieciešams darbs, un pēc tam nāk viss pārējais. Es ļoti priecājos par komisijas iniciatīvu priekšlikums struktūra fondu pārplānošanas ceļā lai palīdzētu maziem un vidējiem uzņēmumiem un uh, samazināt jauniešu bezdarbu ir ļoti svarīgs pasākums un daudzas arī jaunās dalībvalstis par to priecāsies. Ja jauniem cilvēkiem nav iespēja strādāt pēc izglītības iegūšanas, pēc kādu laiku viņiem iestājas apātija un vienīgie ieņēmumi atliek uh, sociālais tātad bezdarbnieku pabalsts. Uh, mazie un vidējie uzņēmumi ir jāatbalsta saistībā ar jauniešu bezdarba samazināšanu. Paldies par uh, uzmanību! Grācija. Paldies. Vārds Matulas kungam. Lūdzu. Propune. Paldies, priekšsēdētājs. Pri, komisijas priekšsēdētāja priekšlikums piemērot krīzes pārvarāšanai pasākumus, lai konsultētu MVU un mazinātu e, jauniešu nodarbinātību, ir apsveicami. Taču jāņem vērām līgumi un nepieciešamība respektēt pašvaldību un reģionālo valdību kompetences. Jautājums, kas ir izraisījis visu šo eh, viļņošanos, ir ļoti vienkāršs. Vai dalībvalsts var pazaudēt tos struktūru fondus, uz ko turai eh, tai bija tiesības pēc šīs pārdalīšanas? Kohēzijas fondu mērķis ir mazināt atsevišķu reģionu mm, atpalicību. Taču tomēr vajadzētu vairāk precizējumu par šī priekšlikuma piemērošanu, respektējot kohēzijas politikas galveno mērķi, mērķus. Šo 82 miljārdu pāriorientēšana tomēr būtu jāveic lielākas finansējuma elasticitātes ietvaros. Paldies! Paldies. Nākošais runātājs Alves. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Komisijas priekšsēdētāja eh, priekšlikums attiecībā uz atbalstu MVU un eh, darba vietu, it īpaši jauniešu darba vietu eh, veicināšana ir apsveicams, it īpaši tajās ekonomikās, kas pieliek lielus pūliņus un kam ir pakļaut, kas ir pakļauts eh, nozīmīgiem taupības pasākumiem, kā piemēram Portugāles ekonomika. It īpaši ņemot vērā ar lielām finansējuma grūtībām mūsu MVU Un ir jāņem vērā tā arī tādi ultraperifēri reģioni kā Āzoru salas. Eh, to intereses, kurā situācija ir sarežģīta, un ir jādomā par to, kā ekonomiku var stimulēt eh, ar labāku atbalstu MVU un lielāku, palīdzot labāk sagatavoties jauniešiem darba tirgumu un mērķiem, ko mēs varētu panākt ar šiem finansējumiem. Es gribētu zināt, komisār, kā mēs varēsim praktiski visu īstenot un kā mēs varēsim nodrošināt mūsu reģionu dalību šajā pārorientēšanas darbībā. Paldies! Nākošais runātājs. Rēgners kundze. Paldies, priekšādētāji. Labvakar, komisāra kungs. Ņemot vērā radikālo taupības pasākumu negatīvo efektu, jūs iecerētie uh, pasākumi ir tā kā um, tāds gaismas stariņš. Es pārstāvu Austriju un uh, e, Feimankungs prezentēja uh, jauniešu uh, nodarbinātības iniciatīvu. Uh, Eiro, uh, Austrijā jauniešu bezdarbs ir zems, un tas ir izskaidrojams ar duālo izglītības sistēmu, un uh, tā ir sistēma, kas ļauj jauniešiem paļauties uz to, ka viņiem ir garantēta uh, mācību vieta un arī darba vieta. Ir iecerēts izveidot jaunas darba vietas jauniešiem uh, un ir paredzēts arī samazināt, uh, palielināt līdz finansējumu uh, par 10%, bet es gribētu tomēr jūs mudināt uzma uzmanīties no tā, ka nauda tiek vienkārši pārlikt no viena maka otrā. Paldies, Prendergasta kungs! Kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušā neformālajā Eiropadomu sanāksmē komisijas priekšsēdētājs runāja par darbības grupām un par to, kā mazināt jauniešu eh, bezdarbu. Šīs darbības grupas tiktu ieviestas eh, astoņās dalībvalstīs, tā skaitā īrijā un tās tiktu um, finansētas no attiecīgiem valsts uh, sociālajiem fondiem. Mēs nevaram atļauties samazinājumus pašreizējā struktūrā, lai ieviestu vēl jaunas programmas. Mums ir nepieciešamas papildu finansējuma schēmas, lai risinātu šo problēmu. Pilnīgi noteikti ir nepieciešama papildus pasākumi un draudzīga ekonomiskās pārvaldības struktūra lai varētu mazināt jauniešu veždarbu un nodrošināt to, ka eh, jaunā paudze netiek nevajadzīgi un pārliecīgi apgrūtināta krīzes dēļ un palīdzēt jauniešiem atrast darbu. Paldies! Grazie, la diskusione. Paldies, eh, diskusijas eh, mēs beidzam. Un do aicinu komisāru sniegt atbildi. Paldies, priekšādātāji! Diskusija liecina par to, ka struktūra fondu darbības veids šeit ir ļoti labi zināms un saprotams. No otras puses diskusija arī parāda, ka kopumā struktūra fondi ir ļoti aptverošs un efektīvs, varbūt pat visefektīvākais instruments Eiropas Savienībā, lai varētu īstenot Eiropas mēroga mērķus. Lūdzu, ņemiet vērā Barozu kunga priekšlikumu. Tas ir tā kā tāds aicinājums beidzot pamosties, ņemot vērā smago situāciju tieši jauniešu bezdarba jomā. Protams, ka viņam tāpat kā citiem ir pilnīgi skaidrs, kādi ir spēles noteikumi struktūra fondu izmantošanā. Tā pašā laikā ir arī jāsaprot, ka pašlaik 80 vai 82 miljārdi eiro nav ieplānoti konkrētiem projektiem, tāpēc ir pamatoti uzdot jautājumu, vai ir iespējams pāanalizēt vai rūpīgāk iepazīties ar iespējām, vai naudu, kas vēl nav ieplānota, vai to var pārplānot tā, lai reģionos atbalstu saņemtu tieši mazie un vidējie uzņēmumi un eh, tiktu izveidotas jauniešu darba vietas. Neaizmirsīsim, ka lielākā daļa uh, operatīvo programmu līdz 2006. gadam eh, norisinājās un tika diskutēta un pieņemta pavisam citos ekonomiskos apstākļos nekā šobrīd. Tāpēc ņemot vērā aktuālo situāciju, es varu uh, jums pateikt, ka šīs pielāgošanas iespējas būs un līdz februāra beigām astoņās valstīs, kurās jauniešu bezdarbs ir vislielākais, notiks pārunas ar tiešajām atbildīgajām personām dalībvalstīs, un mēs runāsim par to, ko var konkrēti darīt un pēc kāda laika tiks izdots arī pirmais pārskats, vai atskaitīsimies mutiski par izdarīto. Un eh, lūdzu jūs ņemt vērā arī to, ka ir veikti plaši sagatavošanās darbi uh, saistībā ar iespējām jauniešiem un ir izstrādāti priekšlikumi jauniešu darba, bezdarba pārvarēšanai, un tieši šie priekšlikumi tiks izmantoti un īstenoti dalību valstīs, lai atrastu risinājumus, kas ir piemēroti tieši konkrētiem reģioniem un kas ļautu uzlabot situāciju. Bet, protams, ka, nu, ir tomēr tikai godīgi atzīt arī šajā brīdī, ka mēs vienā dienā neuzlabosim situāciju, bet es gribētu pievienoties jūsu aicinājumam. Tiešām tagad ir pēdējais brīdis rīkoties, un es ceru, ka mēs visi spēsim darboties vienoti. Tas parādījās un tika teikts vairākās jūsu uzrunās Un es domāju, ka tuvākā laikā mēs varēsim uzlabot situāciju jauniešu bezdarba samazināšanā Eiropā. Paldies! Grazie, komisārio. La... Paldies, komisāri! Eh, debatas līdz ar to par šo jautājumu mēs beidzam. Un eh, tagad saskaņā.